šai Eiropas Savienības Indijas cilvēku tiesību sanāksmē janvāra beigās šo jautājumu iekļaut. Paldies! Dank, komisār. Paldies komisāram Degukta kungam. Līdz ar to diskusijas ir noslēgtas. Ir iesliek, iesniegt sešu rezolūcijas projekti zaļo goja tautas partijas ALDE, ECR un sociāldemokrātu frakcijas vārdā. Balsojums būs pēc diskusijām šo pēcpusdienu. Nākošais darba kārtības punkts ir diskusijas par stāvokli cilvēktiesību jomā Bahreinā. Vārds rezolūcijas autoriem Šliterkungs vien minūte. Jā, paldies priekšsādātāja kungs. Jau kopš diviem gadiem mēs redzam, ka Bahreinas uh, valdība met uh, cietumā, opozīcijas pārstāvis pārkāpj preses brīvību un pieļaus spīdzināšanu. Man ir jāsaka tikai viens vārds Bahreins valdībai, un tas ir pārtrauciet to. Mūsu rezolūcijas projektā mēs uh, piedāvājam aizliegt uh, ekspros, uh, um, tādu preču eksportu kā, piemēram, asargāzi. Un jāsaka, ka arī uh, jācina, lai ANO paredz, palīdzētu Bahreinas iedzīvotājiem, lai situācija nesāsinātos, lai nenonāktu pie pilsoņu kara. Mums ir liela atbildība mm, mums kā Eiropiešiem uh, un arī uh, atbildība par uh, Muhamedu Albaktainu, mūsu tautietu, kas ir cietuma ieslodzījumā Bahreinā. Paldies! Paldies, Šluterkungs! Tanakungs. Paldies priekšsēdātājiem. Mums jāņem vērā, kas ir noticis Bahreinā, kur sākās pretvaldības protesti. Policija bieži vien neproporcionāli ir reaģējusi un nevainīgi protestētāji ir nogalināti. Jāsaka, tie, kas atbildīgi par šādiem pārkāpumiem, ir jātiesā. Mana ECR grupa piekrīt citām grupām un pauž bažas par to, ka tiek atņemta pilsonība protestētājiem. Uh, arī tiesu sistēma nav uh, neitrāla un tiek uh, apspiestas izteikšanās brīvības. Tomēr jāpatur prātā eksistenciāli izaicinājumi Bahreinas konstitucionālajai monarhijai un riski, ko rādīja īpaši Irāna. Irāna rada zināmas draudz. Tāpēc mēs eh, aicinām atbalstīt šo rezolūciju, kurā ir runa par uh, Um, runas un izteikšanās brīvību. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka parlaments vēlas, lai būtu stabila Bahreinas valdība un lai būtu apņēmība nodrošināt demokrātiem cilvēku tiesības šajā karaļvalstī. Paldies kolēģim Tanakungam. Nākošā runātāja Veržijā kundze vienu minūti. Merci. Paldies priekšstādātāja kungs. Bahreina ir viena no ārābu valstīm, kurās Tunisijas revolūcija izraisīja arī uh, iedzīvotāju protests, bet tos apspieda ļoti skarbi, ats, apspieda, un Saudu Arābijai bija liela nozīme šajā apspiešanā. Jau divus gadus uh, netiek pārtraukt uzbrukuma cilvēktiesība aizstāvjiem. Tiek runāts vienkārši par uh, etnisku konfliktu, bet tas tā nav. Neaizmirsīsim uh, par to, ka runiet par ekonomiskiem un sociālajiem jautājumiem. Un bez tam dažas dalībvalstis nav pārtraukušas um, attiecības ar Bahreinu un piegādā aizvien vēl ieročus un, um, piemēram, uh, asargāzi un citas. Kad cilvēktiesības beidzos tiks ievērotas, kad ES aizliegs uh, šos eksportus, tā būtu skaidra zīme, komisija, e, komisāra kungs, un tas atbilst arī tam principam, pēc kur ES saņēma Nobel mieru prēmiju. Paldies! Paldies, Veržijā kundze! Nākošā runātāja Andrikienas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī delegācijas sastāvā biju Bahreinā pirms mēneša tika apsvērta iespēja uzsākt politisko un ekonomisko dialogu ar šo valsti. Tomēr, neskatoties uz to, mēs nevaram un neignorēsim cilvēku tiesību pārkāpums GCC valstīs, ne tīpaši Bahreinā. 7. janvārī Bahreinas kasācijas tiesa apstiprināja uh, ciet, ieslodzījumu 13 uh, uh, aktīvistiem ar apvainojumu, ka viņi gribēja gāzt monarhiju. Astoņi no viņiem, un to skaitā Abdul Hadal Havai un Ibrahims Šarivs, tātad tie ir apziņas uh, brīvības dēļ uh, ieslodzītie, un viņiem tiek paredzēts mūža ieslodzījums, un tagad tikai karaliskā piedošana, apžēlošana viņus var atbrīvot. Mēs aicinām Bahreinu atbrīvot visus viņu apziņas dēļ ieslodzītos, un jāuzsāk paties dialogs par cilvēktiesībām. Paldies, Andrikienas kundzei. Nākošā runātāja Ojolandes kundze divas minūtes. You, Paldies, priekšsēdētāji. Arābu pavasara ietvaros protesti Bahreinā sākotnēji tika vērst uz to, lai panāktu lielāku politisko brīvību un uh, labāku situāciju šīt iedzīvotājiem, bet uh, šis mērķis uh, vēl joprojām nav sasniegts. Diemžēl uh, valdošie spēki nav ļāvuši izvērst uh, brīvas uh, debatas šajos jautājumos, un tā vietā, lai komunicētu ar prodemokrātiskiem protestētājiem, tie ir apspiesti. Uh, Ir bijuši gadījumi, kad valdība nožēlojumā veidā ir pārkāpusi uh, personu tiesības, tātad personu tiesības uh, izteikties, brīvi protestēt un arī digitālā brīvība ir ierobežota. Mums jāatzīst uh, tāpat laikā arī pozitīvas izmaiņas un reformas, kā piemēram ombuda nozīmēšana un viņa sadarbība ar aizturēšanas centriem. Šī rezolūcija nav paredzēta, lai mēs iejauktos Bahreinas iekšējā politikā. Te uzmanība ir vērsta uz to, ka ir jārespektē demokrātijas principi un jānodrošina uh, pamatu tiesības cilvēkiem. Bez dialoga ar šītu kopienu uh, Bahreina neattīstīsies Bahreinas uh, valdība šādā veidā tikai attālinās no demokrātijas. Mēs aicinam Bahreinas varas iestādes turpināt reformas, atcelt de facto ierobežojumus uh, visām demokrā... Uh, protesta akcijām, atbrīvot protestētājus un ļaut cilvēktiesību organizācijām iebraukt valstī. Paldies! Paldies, kolēģei Jolandes kundzei. Nākošais runātājs Repo kungs, vienu minūti arvoisa puhemies ihmisoikeuksien Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cilvēka tiesība situācija Bahreinā, diemžēl, ir nemainīga. Biju Bahreinā decembrī, redzēju cietums, runāju ar politiski ieslodzītajiem. Cilvēktiesību situācija ir eh, ļoti sarežģīta, bet jāsaprot arī ģeopolitiskā situācija. Parlaments Bahreinai sūta zīme par ticību reformām, bet mums ir nepieciešama arī zīme par to, ka reformas tiek īstenotas. Bahreinas uh, varas iestādēm jāsāk dialogs ar sabiedrību, cilvēku uz ielām pieprasa, lai viņi tiek uzklausīti, viņi pieprasa demokrātiskāku sabiedrību visām ES dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai politiskie ieslodzītie tiktu atbrīvoti Bahreinā. Paldies! Paldies kolēģim Repo! Tagad runātāja politisko grupu vārdā. Pirmā runātāja Vaiders kundz minūte. Kolēģi, decembra nogalē es vadīju cilvēktiesību komitejas delegāciju uz Bahreinu mēs tikāmies gan ar opozīcijas gan pozīcijas pārstāvjiem secinājumus mēs daļēji iekļāvām ziņojumā presei bet tuvākajā laikā ziņojums tiks izskatīts cilvēktiesību apakškomitejā. tāpēc es esmu pārsteigta par šī jautājuma iekļaušanu steidzamības kārtā nesagaidot mūsu atsliecnieku ziņojumu. rezolūcija diemžēl ir nesabalansēta līdzās pilnīgi pamatotām prasībām atbrīvot politieslodzītos novērst kara tiesas spriedumus uzlabot situāciju vārda brīvības jomā diemžēl netiek saskatīts arī tas pozitīvais kas valstī ir sasniegts piemēram veiktas izmaiņas konstitūcijā lai ieviestu neatkarīgās komisijas bici rekomendācijas izveidota ombudsmena institūcija policijas iecirkņi aprīkoti ar audiovizuālām sistēmām lai novērstu spīdzināšanu pie atbildības saukti arī policisti kas lietojuši pārmēru spēku. pēc mana lūguma delegācijas ietvaros iekšlietu ministrs deva mums iespēju apmeklēt cietumu un bez liecinieku klātbūtnes tikties ar politieslodzītajiem ceru ka šī rezolūcijas vienpusība nebūs šķērslis mūsu centieniem atbrīvot politieslodzītos sekmēt godīgas vēlēšanas. Paldies, Vaiders kundzei. Nākošā runātāja Gurmai kundze, viena minūte. Paldies, neskatoties uz uh, zināmām pozitīvām tendencēm, uh, to skaitā vēlēšana tiesību piešķiršana sievietēm, situācija Bahreinā pēdējos gados ir atkal pasliktinājusies. Ir ziņojumi par spīdzināšanu, ko veica uh, varas iestāžu pārstāvi, pārmērīgu spēku izmantošanu pret protestētājiem un cilvēktiesību aktīvistu apspiešanu. Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas un žurnālisti nedrīkst iebraukt valstī pašreizējā situācija nekalpo Bahreinas uh, valdības uh, situācijas stiprināšanai. Ir nepieciešams atjaunot starptautiskās kopienas uzticību šai valstī. Jāizveido starptautisks uzraudzības mehānisms. Tas ir izšķiroši svarīgi, lai uh, garantētu tā izpildi. Bahreinas iedzīvotājiem ir tiesības paust uh, brīvi savu politisko nostāju, iet uh, mierīgās demonstrācijās vai arī izmantot sociālos tīklus. Uh, Eh, ceru, ka 2017. gada vēlēšanas Bahreinā notiks demokrātiskā atmosfērā un eh, tiks eh, stiprinātas sieviešu līdzdalība tajās. Paldies! Paldies, kolēģei uh, Gurmai kundzei. Tulki dara visu iespējamo, bet ja tulki uh, nedzird tekstu, un uh, ja viņi apklus, tad arī vairāk uh, mēs neko nesaprotam. Un ja jūs lasat tekstu, tad lūdzu um, ieturiet kādu pauzi. Nākošais runātājs Grabarčikungs. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēktiesību pārkāpumi ir uh, noziegums, kas nav paciešams. To nevar paciest nevienā valstī. Ir nepiedodami pieņemt to, ka ir valdības, kas tā rīkojas. Bahreina ir viena no valstīm, kurā cilvēktiesības jau tradicionāli ir uh, uh, apspiestas. Represijas tiek vērstas uh, pret kristiešiem, notiek uh, slepkavības un diskriminācija, un bieži vien uh, to visu valdība pat atbalsta. Eiropas uh, Savienība nosoda šādus aktus, šādu rīcību, bet Mums nepietiek, ka mēs paužam tikai savu viedokli. Ir nepieciešams veikt dažādas darbības, lai pārtrauktu, lai mazinātu šādu rīcību Bahreinā. Eiropas Savienībai ir pieejami instrumenti, ko tā varētu izmantot, lai aizsargātu kristiešus. Šādas rīcības trūkums pauž tikai mūsu vājumu un uh, faktiski demonstrē mūsu toleranci attiecībā uz šiem pārkāpumiem par kristiešiem. Paldies! Paldies kolēģim Grabarčikam! Nākošais runātais Morfīkungs minūte. You, Paldies, priekšsādātāji! Gandrīz jau divus gadus eh, Bahreinas iedzīvotāji saskars ar milzīgām represijām un režīmu uzbrukumiem, kurš ir apņēmības pilns eh, nedot nekādas demokrātijas izpausmes vai cilvēktiesības citiem. Aplēses liecina, ka apmēram simts uh, eh, ārpustiesas nogalināšanas ir notikušas uh, pēdējos divos gados, un apmēram 1800 cilvēki, arī jaunieši, ir ieslodzīti uh, cietumos. Jauniešu protesti tiek apspiesti, ir vairākas nolaupīšanas, spīdzināšanas, seksuāla vardarbība notikusi. Tā ir tik tiešām milzīga liekulība. Uh, Mēs runājam par nepieciešamību demokrā, gan jābūt demokrātie reģionā, bet tāpat laikā ASV un Lielbritānija no otras puses turpina piegādāt šim režīmam ieročus. Uh, Asargās tiek piegādāta, kas tiek uh, izmantota uh, dzīvojamos rajonos. Visi tirzniecības darījumi ir uh, jāanulē Eiropas Savienības. Uh, uh Sadarbības līkums arī ir jāpārtrauc. Es uh, gribu uh, Uh, atgādināt, ka ir nepieciešams mainīt sabiedrību Bahreinā. Paldies! Dank, Paldies kolēģiem Mērfī kungam! Tagad uh, pārējie runātāji. Uh, pirmais - Lišek kungs. Paldies, priekšsādātāji! Mums no Eiropas Savienības puses ir jādod ļoti skaidrs signāls Bahreinas varas iestādēm ir eh, nepieciešams eh, apstiprināt šīs konstitucionālās izmaiņas, kas eh, aizsargā cilvēktiesības, aizsargā cilvēku, sieviešu tiesības. Mēs nevaram atbalstīt pārkāpums pret cilvēktiesībām, opozīcijas apspiešanu un to, ka tiek izmantotas dažādas atrunas, ka notiek cīņa pret terorismu, bet faktiski notiek pavisam cita veida vardarbība. Tātad mums ir jānosoda jebkāda šāda veida prakse. Mums jābūt arī uzmanīgiem. Nedrīkstam padarīt visu sabiedrību par upuriem, bet ir jāsaprot, kāda šeit ir mēroga. Paldies! Paldies kolēģis, kolēģim Lisakam! Vai šis eh, pieprasījums ir eh, brīviem mikrofonam vai zilās kārtības procedūrē? Zilā kārtītē eh, Lisa kungs, vai jūs atļausiet uzdot jautājumu? Jā, lūdzu. Lūdzu, Stasnik kungs. Soņik, lūdzu. Bet man ir Soņik kungs. Soņik, vi, excusez-moi. Chciałbym zapytać, czy... Paldies, es gribētu uzdot jautājumu. Vai mans cienījamais kolēģis zina? ka situācija Arābu valstīs ir sarežģītāk nekā mēs domājam. Es esmu apmeklējis Bahreinu, un tā ir vienīgā valsts šajā pasaules reģionā, kas ļauj būvēt baznīcas kristiešiem. Un uh, daudz cilvēku arī piedalās dievkalpojumos šajās baznīcās. Paldies uh, par šo papildus komentāru un uh, pilnībā apzinos, ka tā tas ir. Un es, uh, manuprāt, skaidri arī pateicu, ka mums ir jādiferencē, kas ir labs uh, šajā valstī, kādas izmaiņas ir paziņotas. Un tās ir demo, pilnībā demokrātiskas, bet tāpat laikā jānosoda tie akti, kas uh, ir pret uh, uh cilvēktiesībām. Paldies, Lisa kungam. Tagad uh, kolēģe Sarvamā. Herr Kollege. Uh, you, uh, Kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt mums nav viss detalizētākās informācijas par to, cik smagi ir cilvēktiesība pārkāpuma Bahreinā. Ir skaidrs, ka mums ir jāpauž uh, sava, savas bažas par notikumiem šai valstī. Starptautiskā sabiedrībā jāliek uzsvars uz pozitīvo elementu atbalstīšanu. Ir pozitīvi tas, ka karaļa valdība ir atbalstījusi neatkarīgās izmeklēšanas komitejas darbu Bahreinā. Jāskatās tagad, lai šis mandāts tiktu īstenots un lai reāls izmaiņas notiktu valstī uz vietas. Manuprāt, visbūtiskākie, smagākie ir pārkāpumi pret cil, eh, bērniem. Tie ir vienkārši atbaidoši pārkāpumi, un Bahreinas varas iestādēm ir jāpārtrauc šī praksa. Nav svarīgi, kur, kurā valsts vietā notiek uh, šādi pārkāpumi un cik uh, spēcīgas varas iestādes uh, to aizstāv. Jebkurā gadījumā šie noziegumi tiks atklāti un mūsdienu pasaulē nedrīkst censties slēpt šādus notikumus no cilvēkiem. Un arī šīs represijas par cilvēktiesībām Bahreinā noteikti beigsies ātrāk vai vēlāk. Paldies! Paldies kolēģiem Sarvamā! Tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Arī šoreiz mums pietiekušies eh, pārāk daudz kolēģu, un jūs eh, ceru sapratīsiet, ka es došu vārdu tiem kolēģiem, kuri vēl līdz šim nav runājusi. Kolēģe Žislevs, kas atvainojos, varbūt nepareizi izrunāja jūsu vārdu. Paldies, priekšsādātāji, jūs diezgan pareizi izrunājāt manu vārdu. Tautas partijas pienākums ir pievērst uzmanību visiem gadījumiem, kad tiek pārkāptas uh, cilvēku pamatiesības. Atkal un atkal mēs šeit runājam par cilvēku tiesību pārkāpumiem Bahreinā. Bahreinas valdība turpina izmantot vardarbību pret civiliedzīvotājiem, kuri prasa uh, civilās sabiedrības reformas, kā jau pierāda Bahreinas augstākās tiesas uh, lēmums, kas ir apstiprinājis, saglabājis uh, uh mūža ieslodzījumu vairākiem ieslodzītajiem, kas eh, cietumā pavadījuši jau vairākus gadus. Mēs nosodam visus netiesiskuma uh, gadījumus, šo praksi Bahreinā. Mums nepieciešams rīkoties, lai nodrošinātu, ka cilvēku tiesību aktīvisti Bahreinā ir atbrīvot. Paldies! Paldies kolēģiem Kžizlievskai. Tagad kolēģi Makovēja. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi și... Paldies, priekšstādātāji. Arī es gribu runāt uh, par vardarbību pret uh, nepilngadīgiem. Apmēram 80 bērni vecumā no 15 līdz 17 gadiem pagājušā mēneša laikā ir tikuši aizturēti aizturēšanas uh, iestādēs. Piemēram, Muhamads Muhamads, eh, 16 gadus vecs eh, puisis no Citras, eh, viņš tika aizturēts mājā decembra sākumā un tika nosūtīts uz aizturēšanas centru. Viņš nevarēja sazināties ar savu ģimeni, ne ar juristu. Pēc vairākām dienām viņš tika pārsūtīts uz citu centru, pēc tam viņu atbrīvoja 20. decembrī. Viņam nekad netika izvirzīta nekāda apsūdzība, nav zināms, kāpēc viņš tika aizturēts. Tas ir tikai viens no piemēriem. Gribu prasīt, lai varas iestādes Bahreinā pārstā, pārstāja šāda veida agresiju un uh, praksi pret uh, nepilngadīgiem jauniešiem. Bieži vien tas ir tāpēc, ka arī jaunieši kopā ar pieaugušiem piedalās protesta akcijās. Tiesības paust protestu ir uh, jārespektē arī varas iestādēm Bahreinā. Tiesu sistēmai Bahreinā ir jābūt neatkarīgai un jāsoda vainīgos. Paldies kolēģei Makavēs koncē. Tagad kolēģe De Oden, Odenberga. Paldies, priekšsēdētāji. Arābu pavasara ietekmē arī Bahreinas iedzīvotāji aizgāja ielās un prasīja reformas, demokrātijas un pilsonisko pils tiesību ievērošanu. Nu jau būs pagājuši divi gadi kopš mierīgām sociālām protesta akcijām. Bahreinas valdība joprojām ir uh, piekopju iebaidīšanas un apspiešanas prāks tāda ir ikdienas realitāte. Tāpat laikā Bahreinas valdība oficiāli ir apņēmusies uh, virzīt uz priekšu demokrātiskas reformas un sadarboties ar starptautiskām cilvēktiesību organizācijām. Uh, Ir izveidota neatkarīga izmeklēšanas komiteja, kas izmeklē tagad šos asiņainos uzbrukums un pārkāpumus, un Eiropas cilvēktiesības padomas rezolūcija ir pieņemta, tā ir jārealizē. Tikai konstruktīvs dialogs ar sabiedrību balstoties uz uh, līdztiesīgumu var novest pie ilgspējīgiem risinājumiem, kas ļautu stabilizēt iekšējo situāciju un uh, nodrošināt mieru valstī. Paldies! Paldies! kolēģei Gerigerei de Otenbergai brīvā mikrofona procedūras noslēgumā kolēģe Bazescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, situația drepturilor omului din Bahrein. Paldies priekšsādātā cilvēktiesību situācija Bahreinā turpina mūs satraukt. Augstākās tiesas lēmums saglabāt uh, spriedumu 13 cilvēktiesību aizstāvjiem tikai pierāda, ka uh, Eh, Bahreinas juridiskā sistēma ir nespējīga aizstāvēt cilvēktiesību cīnītājus. Mani satrauc arī fakts, ka bērnu tiesības bieži vien Bahreinā ir ignorētas. Bērni ļoti bieži tiek eh, aizturēti un apsūdzēti, tāpat kā pieaugušie ir bijuši ziņojumi par to, ka arī um, mazgadīgi, nepilngadīgi jaunieši ir spīdzināti ir ja nepieciešams pilnīgā reformēt tiesību sargājušo sistēmu, un tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt uh, pamata cilvēku tiesību ievērošanu Bahreinā. Tāpat arī sieviešu situācija šajā valstī jāuzlabo. Paldies! Paldies uh, kolēģei Basesku kundzei. Brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta. Un diskusija noslēgumā uzstāsies komisārs Teguhtkungs. Priekšsādātāji cienījamie deputāti, pirmām kārtām gribu paust to, ka atzīstu, cik svarīga ir jūsu parlamenta loma uh, izvērtēt situāciju Bahreinā. Un šis jautājums ir augstu Eiropas Savienības uh, darba kārtībā. Bahreina mums ir ļoti svarīga. Bahreinas iedzīvotāju labklājība un ir mums svarīga un jānosoda var, darbība no visām pusēm. Daudzie paziņojumi un kontakti ar Bahreinas valdību, arī karalu apstiprina eh, šī darba nepieciešamību. 2011. gadā notika protesta akcijas un eh, joprojām cilvēktiesības ir svarīgs jautājums. Un uh, nacionālais samierināšanās process valstī joprojām ir jāstabilizē. Pagājušajā nedēļā tikāmies ar uh, nonācām pie lielas uh, vilšanās, jo dzirdējām, ka 13 politieslodzīto uh, spriedums tiek saglabāts. Mēs domājam, ka būtu jāizrāda zināma uh, žēlastība un cieņa pret šiem aizturētajiem saistībā ar 2011. gada notikumiem. Kroņprincese nesen aicināja uz dialogu, kas ir pozitīvs solis Arī opozīcija uz to rēģē. Mēs aicinām visas puses izmantot uh, pašreizējo izrāvienu, lai varētu veikt ilgspējīgas reformas. Grib izmantot šo iespēju aicināt Bahreinas valdību pilnībā īstenot tās jauktās Basjūnī komitejas rekomendācijas, tāpat arī arī oktobrī veiktā pārskata uh, izteiktā rekomendācija īstenošana. Ir nepieciešams stiprināt savstarpējo uzticību un dialogu, kas e, ļaus risināt neatrisinātos uzdevumus tālāk nākotnē. Gribētu aicināt arī Bahreinas valdību risināt sociāli ekonomiskos jautājumus Bahreinā. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Bahreinu, lai nodrošinātu samierināšanos valstī. Esam gatavi sniegt zināšanas un palīdzību arī novērtējam Eiropas parlamenta cilvēktiesību apakškomitejas darbu un tās delegātu darbu Bahreinā 2012. gada decembrī un uh, novērtēju uh, šīs uh, delegācijas vizītes ļoti līdzsvaroto ziņojumu. Lielas paldies komisāru kungam, komisāram de Guhtam. Līdz ar to mēs beidzam debates. Un uh, ir seši rezolūcija projekti no zaļajiem, no ECR, GOE. ALDE un sociālisti demokrāti un no tautas partijas.